Um... Labvakar! Mēs atsākam sēdi. Tagad notiks rezultātu paziņošana trešai balsošanas kārtai. Un rezultāti ir sekojoši. Čehijas Republikas premjerministra uh, attiecībā uz viņu uh, veiktamajām izmeklēšanām. Šis uh, dokuments ir pieņemts. Nākamais ir uh, Banku Savienības iniciatīva pieņemts. Nākamais vadlīnijas attiecībā uz uh, 2021. gada budžetu pieņemts austrumu partnerība pieņemts. Iniciatīva par Rietumu Balkāniem pieņemts. Turisms un transports 2020. gadā pieņemts. Ārkārtas uh, sadarbība attiecībā uz sadarbību no, par nodokļiem, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu pieņemts. Nākamais EAFRD dokuments, komisijas priekšlikums pieņemts. Komisijas a, priekšlikums a, par pilsoņiem pieņemts. Arī eh, nākamais dokuments ir pieņemts par uh, pilsoņu iniciatīvām. Nākamais uh, eh, protests pret rasismu pēc George Floyd nāves pieņemts. Nākamais uh, ČTR valsts drošības likums un nepieciešamība es aizstāvēt augstu Hongkongas autonomijas līmeni pieņemts stāvoklis Schengen zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma pieņemts. Un noslēgumā Eiropas aizsardzība pārobežu un sezonāliem darba ņēmējiem saistībā ar Covid-19 krīzi pieņemts. Tie ir balsojuma rezultāti trešajai un pēdējai balsošanas reizei šodien. Jūs redzat uh, rezultātus arī uz ekrāniem. E rezultāti tiks arī publiskoti. Uh, 17, 18, 19. jūnija sēžu protokoli tiks nākamās plenārsēdes sākumā iesniegti, un ja tagad nav vairs nekādas iebildes, tad rezolūcijas, kas ir pieņemtas šajā sēdē, nosūtīšu tām institūcijām un personām, kas ir nosaukt šajos dokumentos. Neviens nav pieteicies uzstāties, līdz ar to šis, šī plenāra sēžu kārta ir noslēgta. Visiem jauku vakaru!